Danke. Chiedo, chiedo cortesemente, Lūdzu, apsēdieties. Labdien! Es sākšu sanāksmi. Tā ir konstitutējošā itras komitejas sanāksme. Ļoti priecājos redzēt visus dalībniekus, protams, arī jaunos locekļus. Gribu vēlreiz uzsvērt, ka sanāksme tagad ir sākusies un lūdzu visiem, kam nav tagad jāstāv šeit zāles priekšējā daļā, lūdzu ieņemiet vietas kaut kur citur. Mums tagad būs jāiet vēl priekšādātājs un četri vicepriekšādātāji. Debatas šodien nav paredzētas, vismaz ne tādas, kas neskar jautājumus, kas ir šīs dienas darba kārtībā. Mēs ievēlēsim atsevišķi katru nepieciešamo amatpersonu, vai ir aizstājēji tagad šeit, kas aizstāja uh, pilntiesīgos locekļus. Ja jā, tad man ir jānosauc jūsu vārdi. Tautas partija Bernsteina kungs, kas pārstāv Ester de Langenu. <laughs> che si è meritato un applauso. Viņš ir pelnījis aplausus. Angela Nībleri pārstāv Markus Pīpers. Patričello aizstāja Zarīnī. Savu Darikas aizstāja Gonzāles Spons. Un sociāldemokrātu grupā Balčī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 Nel gruppo Alde. Eh, Alde grupā. Pāvils Delikā aizvietā Angelu Nīlmari. Zaļajos. Putikofera eh, aizvieto Janik Žado. FDD Morelli aizvieto Laura Fežāla. Esam pabeiguši. Es aizstāju Pablo Ešenik Robā. Isn't Okay, wonderful, he is here. Ļoti labi, ja viņš ir šeit. Ļoti labi. Tā tad. Es nosaucu aizstājējus, vismaz tos, par kuriem bija ziņot sekretariātam. Nebija iespējams uh, noskaidrot aizstājas balsošanas vietā, līdz ar to, balsošanas laikā, līdz ar to tagad šis jautājums ir skaidrs, vai kvorums mums ir. Jā, kvorums ir nodrošināts. 17 cilvēki, bet mēs esam šeit vairāk, lielākā skaitā, un tagad mums ir jāievēl priekšsēdētājs komitejai. Lūdzu, kandidatūras. Kāriņa kungs. Thank you very much, Chair, on behalf of the EPP. Paldies tautas partijas vārdā. Iesaku Jeržiju Būzeka kungu šim amatam. Avete sentito, c'è Puzeka kungs, jūs esat kandidāts, kandidāts vai jūs pieņemat savu, pieņemat šo, esat ar mieru kandidēt? Jā. Ne, si, si, si. Biedob. Vai ir vēl kandidatūras? Vai ir vēl citi kandidāti šim amatam? Nē. Tad mans priekšlikums būtu, ja jūs esat mier, ar mieru, ar aklamāciju sveikt uh, Bozeka kungu ar ievēlēšanu priekšādātāja amatā. Līdz ar šiem aplausiem. Buzeka kungs var sākt savu darbu kā priekšsēdētājs un došu jums vārdu un novēlu jums sekmes jūsu darbā. Thank you. Uh, thank you very much, colleagues. Paldies. Paldies par uzticību. And, uh, thank you for your trust. Paldies par eh, parādīto uzticēšanos, un es gribu garantēt atklātas disku, un tā, godīgas diskusijas mūsu sanāksmēs. Mūsu ir reglaments, kas ir vissvarīgākais un noderīgākais ik vienā sarežģītā situācijā sanāksmēs. Bet tagad pāriesim pie mūsu darba kārtības nākošā punkta. Tas nozīmē, ka mums ir jāievēl uh, pirmais, otrais, trešais un ceturtais vice. Katrs no tiem atsevišķi. Gribu informēt arī to, kā aizstāģēji, kuri piedalās sistēnu locekļu vietā balsojumā, jau ir nosaukti, to izdarīja pirms dažām minūtēm Patricija Toja. Tā kā tas mums aizņems vēl minūtes 20 kopā ar balsošanu. Ja ir kādi grozījumi, izmaiņas, tad dariet to zināmu pirms es paziņoju balsošanu. Kvorums ir klāts, to mēs zinām, un tagad mēs izvirzām kandidatūras pirmajiem pirmajam vicepriekšsēdētājam. Runātāju no zāles gribu piedāvāt mūsu lielisko kolēģi Patrisitoju kā pirmo vicepriekšsēdētāju. Ja es pareizi sapratu, tad kandidatūra tiek izvirzīta no sociālistu grupas. uzrunāja Patriciju Toju. Vai jūs piekrītat kandidēt? Jā, es piekrītu. Paldies. Nākošais jautājums. Vai ir citi kandidāti? Neredzu. Piedāvāju ievēlēt saklamācijas kārtībā kandidāti. Madam, Madam Toja. Tojas kundze, dārgā Patricija. Tas ir patiesi prieks. Aicinu ieņemt jūs vietu man blakus prezidijām. <laughs> To gan um, jūs gan tikko pametāt šo vietu pirms dažām sekundēm, bet jūs atgriežaties atpakaļ vicepriekšsēdētājas amatā. Uh, now we go uh, to the... Tālāk mēs pārējām pie otrā vicepriekšsēdētāja ievēlēšanas. Uzrunāja kandidātus. ECR pārstāvji, kolēģi stādēties priekšā. Paldies! Esmu Ešlejs Foks, aizstāju Džailu Čičesteru šajā sanāksmē, viņš ir ļoti labs kolēģis un piedāvāju kolēģi Henkelu kā otro vicepriekšsēdētāju. Thank you. So my... Paldies. Mans jautājums ir tāpat kā iepriekš. Vai ir citi kandidāti? Citus kandidātus neredzu. Henkelkungs, vai jūs piekrītat kandidēt? Paldies! Tāpat kā iepriekš, aicinu ievēlēt aklamācijas kārtībā kandidātu. May, Paldies! Apsveicu jūs, kolēģi, un uzaicinu ieņemt vietu mums blakus prezidijā. Thank you. Well, as usual, in each committee, it goes very quickly. Fant Ļoti labi, ka šī sanāksme notika tik, ra norit tik raiti mums. Būs ļoti daudz darāmā nākošā sasaukuma laikā, un ir lieliski, ka mēs spējam ātri organizēties. Mrs. Sarek. Full way. <laughs> Everybody the same way. Good. Take a talk, yeah. Uh, dear friends, let us... Dārgie draugi, pāriesim pie trešā vicepriekšsēdētāja ievēlēšanas. Kādi ir kandidāti? Goe pacēla roku, kolēģi. Paldies. Priekšsēdētāji, Goe grupas vārdā. Piedāvāju Miroslava Ransdorfa kandidatūru trešā vicepriekšsēdētāja amatam. Ramsdorf kungs, vai jūs piekrītat? Paldies! Priekšsēdētāji piekrīt piedāvājumam. Vai ir citi kandidāti, kolēģi? Darētu citus kandidātus. Balsosim aklamācijas kārtībā. Uh, kolēģi, Sveicam jūs, Miroslav, aicinu ieņemt vietu prezidijā. Uh, last but not least. Un tagad ceturtais vicepriekšsēdētājs. Aicinu kan uh, pieteikties kandidātus. deputāta Ferreira no FDD grupas. Paldies, priekšsēdētāji, FDD grupas vārdā. Es gribētu piedāvāt Tamurāno kandidatūru ceturtā vicepriekšsēdētāja amatam. Dario Tamburāno, vai jūs piekrītat šim priekšlikumam? Paldies! Es redzu vēl vienu kandidatūru. Aldē grupas vārdā. Frederiks Federlejs. Paldies. Es nekandidēju, bet Alde grupas vārdā gribētu piedāvāt uh, no mūsu partijas Mortenu Helvingsenu, Pedersenu. Pedersen kungs, vai jūs piekrītat? kandidēts. Piekrītu. Mums ir divi kandidāti. Divu kandidātu gadījumā notiek aizklāta balsošana elektroniski. Daži vārdi informācijai. Tie ir ļoti svarīgi ik viens deputāts, kas piedalās balsošanā, ir ar vienu balsi. Pirmajā kārtā uzvar kandidāts ar lielāko balsu vairākumu. Otrajā kārtā, ja pirmā kārta nav spēkā, uzvar balsājums ar lielāko skaitu atšķirībā no absolūtā eh, vairākuma pirmajā gadījumā. Vienāda balsu skaita gadījumā tiek ievēlēts vecākais kandidāts. Domāju, ka notiekumi visiem ir skaidri. Vai ir jautājumi? Es redzu, ir jautājums no zāles. Pārbaudīsim kolēģi. Esmu Pēters Eriksons no Zaļo partijas. Es gribētu skaidrojumu no Aldis, kāpēc viņi piedāvā citu kandidātu pēc tam, kad e, prezidenti ir vienojušies. Uh, well, uh, it is possible. Var to izskaidrot? bet tāda iespēja ir katrai politiskai grupai. Lūdzu, izstāstiet. Kā kolēģis eh, Periksons eh, zina, vairākumu veido eh, koalīcijas un vienai partijai ir pilnīga kontrola pār parlamentu. Un es domāju, ka tāpēc demokrātiski ir izvirzīt mūsu kandidātu. Saprotu šo skaidrojumu. Do you, do you have... Vai ir vēl citi kandidāti varbūt? Ja vēlaties, varat tos pieteikt. Neviens vairāk netiek pieteikts, bet svarīgi ir tas, ka mēs aizklātajā balsošanā izmantosim balsošanas kārtītes, vai kāds ir bez balsošanas kārtītes. Priekšsēdētāji balsts no zāles, es biju priekšējā sanāksmē šeit, Inta grupā, un es atstāju kartīti balsošanas mašīnā, es atgriezos un mana kartīte ir pazudusi. Vai vēl kāds ir bez balsošanas kartītes? jo mēs varam sameklēt jums pēc pāris minūtēm rezerves kārtīti. Vai vēl kāds? Vēl kādam ir vajadzīga rezerves kartīte. Tas prasīs 3-5 minūtes. Atvainojiet, saka priekšsēdētājs. Tā nav rezerves, tā ir oriģinālā balsošanas karte. Paldies mūsu personālam. So, Vai vēl kāds ir ar jautājumiem? Atgriežos pie reglamenta. Uh, well, we have two nominated candidates. Mums ir divi kandidāti. Mēs zinām vārdus deputāts Petersens un deputāts Tamburānu. Nosaucu tos alfabētiskā kārtībā. Un visu laiku saukšu viņus alfabētiskā kārtībā. Petersen kungs un Tamburāno kungs ir mūsu sarakstā. es paziņošu par balsošanas sākušanu. Tas būs sākums. Un jāatcerās, zaļā podziņa atbilst, atbilst pirmajam kandidātam. Sarkanā podziņa otrajam kandidātam. Zaļā podziņa kandidāts Petersens, sarkanā podziņa kandidāts Tamburāno. Ja jūs balsojat par Petersenu, jūs spiediet zaļo podziņu, ja jūs balsojat par Tamburāno, jūs spiediet sarkano podziņu. Mēs skaitīsim balsis elektroniski. Balsojums ir aizklāts. You make a mistake. Ja jūs kļūdāties. You will not close the votes, you can change. Kamēr balsojums nav beidzies, jūs varat mainīt domas no sarkanās uz zaļo vai no zaļās uz sarkano. Un kad es paziņoju, ka Balsojums ir beidzies. Tas nozīmē, ka vairāk neko mainīt nevar. Okay. Now we start with the... Tagad pārbaudas balsojums. Tas nozīmē. Well, uh, yeah. for, for Brazīlija or for Argentina? Piemēram, par Brazīliju vai par Arge Argentīnu. Kurš uzvarēs? Brazīlija vai Argentīna? Brazīlija būs zaļā poga, Argentīna būs Ak, nē, ir jābūt alfabētiskā kārtībā, saka priekšsēdētājs. Argentīna za, zaļā poga, Brazīlija sarkanā poga. Sākam balsot. No, oh, well, has everybody voted? Vai visi ir nobalsojuši? I will help you. <laughs> Thank you. I will help you. Now will be okay. <laughs> It is great. <laughs> Has anybody voted? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Skaitām balsis. Brazīlija 31, Argentīna 22. Undecided. 4 <laughs> Tā tad iekārt darbojās. Um, in the first round. Pirmajā kārtā. Mums ir vajadzīgs absolūtais vairākums. Lai sasniegtu pozitīvu rezultātu otrajā kārtā lielākais balsu skaits, jo mums ir divi kandidāti. Sākam balsot. Vai visiem vēlreiz pārjautāju, vai visiem viss ir skaidrs? Tādā gadījumā sākam balsot. Everybody has voted. Vai ir visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Yeah. Mr. Peterson, sorry. Uh, the result is Rezultāts ir Pētersen kungs 37 balsis, Tamburāno 22 balsis. Absolūtais vairākums ir sasniegts. Apsveicam Pētersen kungu. You, colleague, Kolēģi, lūdzam ieņemt vietu prezidijā. Okay. 17, yeah, 17, sorry. 17. Atvainojos, saka priekšsēdētājs, bija 17 balsis, bet vairākums ir sasniegts. Nu, tagad daži paziņojumi, kolēģi. Jūs redzat mūsu prezidiju. Uh, well, colleagues, few announcements which could be very important. Daži paziņojumi ļoti svarīgi. Vai bija kāds jautājums? Lūdzu. Io vorrei semplicemente fare una dichiarazione in quanto. Es gribēju nākt klājā ar paziņojumu šodien visās parlamentā komitejās mēs vērojam dehonta sistēmas pārkāpšanu. Tiek kritizēta Eiropa un pilnīgi pareizi, jo atsevišķas minoritātes ir izslēgtas no svarīgiem poste, posteņiem. Šeit eh, galvenā vieta ir piecu zvaigžņu kustībai. Atgādinu, ka mēs esam otrais politiskais spēks Itālijā. Strādāt šajā parlamentārajā komitejā ir liels gods un šī ir ļoti nozīmīga komiteja. Mūsu priekšā ir pieci darba gadi. Es ceru, ka mūsu veidotais Eiropas modelis būs paraugs un balstīts uz labklājību un nodrošinās mums labklājību. Paldies, kolēģi, par paziņojumu. Vēlreiz sirsnīgi sveicu jūs visus. It īpaši sveicu jaunos deputātus. Mēs strādājam ļoti lielā, trešajā lielajā komitejā Eiropas parlamentā ar ļoti plašu darba saturu. Mēs strādājam pie daudziem jautājumiem - rūpniecība, mazie vidējie uzņēmumi. Otrkārt, mēs strādājam pie izpētes inovācijas jautājumiem. Treškārt, pie digitālās darba kārtības, digitālās ekonomikas un, protams, pie enerģijas jautājumiem, kas ir ļoti nozīmīga mūsu interešu joma. Tuvāko nedēļu laikā mēs pēc brīvdienām apstiprināsim komisāra amata kandidātus Mēs eh, uzklausīsim nākošajā nedēļā Feročikungu. Kopā ar mums šodien ir eh, komisārs Taģānī. Mūsu komitejā strādā daudzi bijušie ministri komisāri un jūs visi esat visaugstākā līmeņa profesionāļi, to mēs zinām no jūsu biogrāfijām. mūsu komiteja ir ļoti svarīga parlamentā. Otrais svarīgais jautājums. 22. jūlijā mēs runāsim par enerģijas drošības stratēģiju. Un es aicinu būt klāt komisijas pārstāvjiem, lai varētu mūs informēt par transatlantiskā nolīguma sarunām. Šis nolīgums ir svarīgs arī enerģijas jautājumos. Mēs apzināmies, cik svarīgi mums ir enerģijas drošības jautājumi, klimata jautājumi, enerģijas cenas vistuvākajā nākotnē. Digitalizācija, ētirgus, reindustrializācija, tas viss ir mūsu darba kārtībā līdz gada beigām. Cerīgi raugos uz sadarbību ar jums, ar koordinatoru grupu un ar ikvienu deputātu. Esmu pārliecināts, ka kopā mēs varam paveikt ļoti daudz. Novēlu jums visiem visu labāko darbā. Paldies!